Right, dear colleagues. Dargie kolēģi, vai es lūdzu varētu visus Libe un Deve eh, deputātus eh, aicināt un arī pārējos eh, cilvēkus, kas ir saistīti ar šīm komitejām, lūgt atstāt mūsu komitejas zāli un jūs varat doties ārā no zāles, nepļāpājot lieki. So, we're running slightly late. Labi, tātad mēs nedaudz esam iekavējuši, bet turpināsim piektais punkts. Tas ir Noricas Nikolai kundzes ziņojuma pirmā skatīšana. Tie ir mūsu ieteikumi padomai un komisijai un arī ārējās darbības dienestam attiecībā uz Eiropas Unības un Azerbaidžānas nolīgumu. Uh, Parasti šī komiteja norāda sarunvedējiem, kādas ir mūsu gaidas attiecībā uz eh, gala nolīgumu, attiecībā arī uz to, kā tiek eh, veidot procedūra šajā jautājumā. Jūs atcerēsieties, ka paplašinātais eh, bīrojas atlika par diviem mēnešiem šī ziņojuma skatīšanu, lai varētu doties uz Baku. Uh, Un eh, no turienes saņemam labas ziņas, proti ir atbrīvotie politiskie ieslodzītie, un es gribētu informēt jūs, ka uh, padome beidzot ir nosūtījusi virkni dokumentu attiecībā uz šīm sarunām, kurus parlaments ir tiesīgs saņemt. Paplašinātais birojas vēlāk apspriedīs šos uh, dokumentus un šo situāciju, lai no tādām grūtībām izvairītos nākotnē. Tagad vārds Miss Nik Nikolais kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis jaunais nolīgums tiešām ir nepieciešams, jo mūsu attiecības ar uh, Azerbaidžānu balstās uz 99. gada nolīgumu, un tas ir ilgs laiks kopš 99. gada. Eiropas Savienībai. Azerbaidžāna ir viens no svarīgākiem tirsniecības partneriem. Gribu atgādināt uh, parlamentam, ka Eiropas Savienībai ir vairāk kā 50% um, daļa uh, visā Azerbaidžānas tirzniecībā. Azerbaidžānā mēs esam arī lielākais uh, um, eksporta tirgus 55%, un tas nozīmē, ka uh, ekonomika ir svarīgāka par politiku, un mūsu ekonomikas attiecības ir pietiekami spēcīgas. Kā jau es teicu, divpusējās tirzniecības attiecības šobrīd balstās uz partnerības un sadarbības nolīgumu, kas tika noslēgts 99. gadā. Šis nolīgums nav preferenciāls nolīgums, Ne Eiropas Savienībai, ne Azerbaidžānai nav nekādas tarifu priekšrocības. Kvantitatīvi ierobežojumi arī ir aizliegti divpusējā tirzniecībā. Pagājušajā gadā mēs sākām sarunas, mēs eh, turpinām šīs sarunas, un es ceru, ka mūsu ieteikums būs eh, pietiekami nopietns turpmākajā sarunu procesā. Pamatprincipi, pamatvērtības un uh, konfliktu risināšana arī iekļaut manā ziņojumā. Šis jaunais nolīgums balstoties uz uh, savstarpējām saistībām ir abu pušu interesēs un jo īpaši vi, viņu pilsoņu interesēs. Galvenās vērtības mums ir cilvēktiesības, tiesiskums, demokrātija un visi principi, kas ir noteikti Eiropas kaimiņotiecību politikā. Tātad jāveicina um, arī informētība par šī jaunā nolieguma iespējām uh, un vērtībām un saskaņā ar mūsu politisko paziņojumu un tradīcijām Eiropas parlaments uh, atbalsta Azerbaidžānas teritoriālo integritāti saskaņā ar starptautiski atzītām robežām un likumiem. Mēs ceram, ka abas puses saskaņā ar starptautisko noliegumu Es ceru, ka drīz mēs panāksim miermīlīgu risinājumu. Mums cilvēktiesības ir uh, viens no galvenajiem satraukuma avotiem. Mums ir jāstiprina pastāvošais sadarbības ietvars attiecībā uz uh, cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesību, un es gribu atbalstīt jauno finanšu ietvaru uh, un atbalstu, kādu Eiropas Savienības sniedz NVO, eh, kas strādā cilvēktiesību jomā. Mums ļoti svarīgas ir arī tiesu reformas. Mēs sagaidām, ka a, eh, tiesiskums tiks nodrošināts visiem un ir jāparedz eh, noteikti noteikuma attiecībā uz naudas apkazāšanas apkarošanu un, un um, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Un uh, mēs dodam priekšroku brīviem un pluralistiskiem plašsaziņas līdzekļiem. Eiropas Savienība un Azerbaidžānas iestādēm ir jāstrādā kopā, lai uzlabotu dialogu ar pilsonisko sabiedrību un pilsoniskās sabiedrības iesaisti eh, sabiedrības dzīvē. Runājot par eh, uzņēmējdarbību, Eiropas Savienība atbalstīs Azerbaidžānu, lai tā varētu veikt struktūra reformas un uzlabot konkurētspēju, veidot iekļaujošu izaugsmi un sociālo attīstību, kā diversificēs ekonomiku. Mēs uzskatām, ka ir jāiedrošina jāveicina uzņēmē darbība, jāatbalsta MVU, lai panāktu izaugsmi. Viens no, viena no galvenajām jomām šajā nolīgumā būs enerģijas sadarbība. Šobrīd Azerbaidžāna Eiropas Savienībai ir viens no eh, stratēģiskajiem partneriem, šobrīd piegādājot apmēram 5% no Eiropas Savienības naftas eh, pieprasījuma. Azerbaidžāna spēlē uh, svarīgu lomu, lai uh, piedā, piegādātu resursus Eiropas uh, eh, tirgumu. Un arī gāzes piegādes, tā tad ir jāpiemina, ir ļoti svarīgi atbalstīt šo mm, politiku, sadarbību enerģetikas jomā, jo tas nāks ne tikai par labābu pušu ekonomikai, uh, Tas eh, dos iespēju arī nodrošināt uh, drošību šajā jomā. Gribu minēt arī uh, Anatolijas uh, cauroļu vadu. Tas ir ļoti būtisks projekts, kas transportēs dabas gāzi no Azerbaidžānas gāzes laukiem caur Turciju uz Eiropu. Es ceru, ka mēs varēsim veiksmīgi pabeigt šo projektu. Un visbeidzot gribu pieminēt divas svarīgas lietas, lai būtu veiksmīgs nolīgums starp mums un uh, Azerbaidžānu ir ļoti svarīgi uh, stiprināt parlamentāro sadarbību un gribu minēt to, ka Šobrīd mums ir ļoti laba sadarbība ar mūsu kolēģiem no Azerbaidžānas parlamenta, un es ceru, ka mēs uh, varēsim mūsu uh, starpparlamentārās struktūras vēl stiprināt un uzlabot, lai atbalstītu šo politisko un ekonomisko nolīgumu un lai veicinātu stabilitāti un uh, mieru reģionā. Es ceru, ka sarunu gaitā mūsu labā sadarbība ar ārējās darbības dienestu sadarbos turpināsies, un es ceru, ka situācija cilvēktiesību jomā Azerbaidžānā tiks uzlabota, bet, lai to panāktu, mums ir jāstrādā kopā Eiropas Savienībai un Azerbaidžāns iestādēm. Uh, Esmu atvērta grozījumiem. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un es ceru, ka saņemšu atbalstu no visām politiskajām grupām, lai varētu sniegt skaidru ieteikumu, uh, vedot sarunas uh, ar Azerbaidžanu par šo nolīgumu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Nikolai Kundze! Tagad gribētu dot vārdu ēnu referentiem un citiem deputātiem, kuri grib izteikties. Šobrīd Pīrī kundze ir pieteikusies Fotīgas kundze un arī šo, Šalca kungs. Un pa šo laiku ir vēl cilvēki pieteikušies. Jā. Gomez and Mrs. Schake. Okay, that's it. Tas ir viss. Labi. Septiņi runātāji Divas, trīs minūtes katram. Katipīrī pirmā. Lielas paldies priekšsādātāji. Sociāldemokrātu uh, Andra Frantā Lopes kunga vārdā gribu pateikties Nikolai kundzei par viņas ziņojumu projektu. Tā kā mūsu laiks ir uh, ierobežotāks, tad ļaujiet pievērsties galveniem punktiem, ko jūs minējāt. Demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana, mūsuprāt, ir svarīgākie aspekti. Septodemokrāta grupai ļoti svarīgi ir, lai um, nebūtu nekādas piekrišanas, uh, kamēr nebūs uh, redzami uh, skaidri soļi atlaižot brīvībā politiskos ieslodzītos. Tam vajadzētu būt minimumam, vismaz tas ir minimums, lai mēs sniegtu piekrišanu. Ir svarīgi atgādināt Azerbaidžānas iestādēm, uh, par uh, agrāko EP pozīciju, kas prasa pilni, re, pilnībā respektēt starptautiskās saitības, uh, piemēram, ieviešot Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus. Un vēl viens būtisks trūkums ziņojumā, varbūt, ka jums pārāk maz laiks bija to sastādīt, ir gaidāmās prezidenta vēlēšanas. Uh, mēs redzam, ka tur netiek ievērots ECO uh, vadlīnijas un uh, opozīcijas kandidāts ir uh, cietumā, nav pulcēšanās brīvība nodrošināta un tāpēc, uh, lai um, varētu piekrist uh, um, šim uh, ziņojumam, te ir jāpanāk progress. Mēs gribam uzsvērt arī tādu uh, Uh, apturēšanas mehānismu, kas būtu piesaistīts cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai. To jau referenta arī uh, pieminēja par Kalnu Karabahas konfliktu. Sociāldemokrāta grupa gribētu uzsvērt to, ka jārespektē Azerbaidžānas uh, teritoriālā integritāte un suverenitāte. Uh, Kaut gan uh, Kalnu Karabahas status ir strīdīgs, nav nekāda neskaidrība par uh, teritorijām, kas ir ap šo reģionu, un tās joprojām okupē Armēnijas spēki. Un rezolūcijās, uh, ano rezolūcijās ir teikts, ka tās ir jādod Azerbaidžānai. Uh, Ir eh, tātad augsts prioritāti jāpiešķir dialogam starp eh, abām valstīm un jāatbalsta ECO Minskas grupa šajā jautājumā. Tātad sociāldemokrātiem šie uh, aspekti būs ļoti svarīgi, lai varētu dot piekrišanu šim ziņojumam. Paldies, Katī Pirī, un tagad EKR Anna Fotīga lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Nikolais kundzei par uh, viņas ļoti visaptverošo Uh, ziņojumu un viņas priekšlikumiem. Es Azerbaidžānu skatu kā ļoti svarīgu ģeopolitisku un drošības faktoru šajā reģionā. Un es gribētu uzsvērt uh, arī to, kas netika minēts mūsu diskusijās iepriekš, proti šīs valsts lomu sadarbībā ar uh, rietumu institūcijām, ar uh, saistībā ar terorismu apkarošanu. Tad, tad ir svarīgi uzsvērt, ka šī valsts vēlas īstenot rietumvērtības eh, pretterorismu pasākumos, eh, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tomēr es uh, gribu teikt, ka uh, Azerbaidžāns iestādes uh, nepild savus solījumus. Mēs atlikām uh, šo ieteikumu sniegšanu, un kopš tā laika, uh, runājot par politisko ieslodzīto, atlaišanu. Uh, tātad tur vēl ir kas darāms. Thank you, Anna Fortiga. We come to the next shadow rapporteur, Helmut Scholz. Tagad Helmuts Šots nākamais Anna referents lūdzu. Paldies priekšsādātājs, arī gribu pateikties referentei par eh, šī ziņojuma izstrādāšanu. Mums ir jāņem vērā tas, ka šeit ir ļoti cieša saikne ar citu valstu attīstību šajā reģionā ar Armēniju un Grūziju. Skaidrs ir tas, ka Azerbaidžāna var un varētu būt arī svarīgs partners Eiropas Savienībai. lai varētu veidot tādu visaptverošu stratēģiju uh, attīstībai, bet tas ir cieši saistīts arī ar politisko attīstību šajā valstī, un es gribu uzsvērt to, ka ir skaidrs, ka Venēcijas komisijas ieteikums attiecībā uz uh, likumdošanas eh, procedūru attīstību šajā valstī, attiecībā uz konstitūciju, uz likumiem šajā valstī, uz dzimumu jautājumiem un uh, ieteikumi, kā uh, pildīt uh, ECHR 11. pāntu. Tas mums ir svarīgs faktors, skatot visus šos jautājumus. Gribu uzsvērt arī to, ka no mūsu viedokļa. Uh, nevar tikai Eiropas Savienības ekonomikas intereses ņemt vērā, runājot par mūsu nākotnes attiecībām ar Azerbaidžānu. Te ir jāņem vērā visi uh, aspekti - politiskie, sociālie, vīdes uh, un citi aspekti mūsu attiecībās uh, ar Azerbaidžānu. Un tāpēc es gribētu teikt, ka uh, mums ir uh, jāraugās uz sociālo realitāti valstī, kas tad ir sasniegts, kas vēl ir jāpanāk. Uh, lai tālāk attīstītu mūsu attiecības ar Azerbaidžānu. Un es piekrītu, ka politisko ieslodzīto atbrīvošana ir ļoti svarīgs jautājums arī mums, lai veidot tālākās attiecības. Thank you, Helmut Scholz. Lielas paldies, Helmut Šolts. ETP ēnu referents uh, ir Želena Zofkon un viņa lūdzu um, viņas vietā izteikties mani. Viņš šobrīd ir Nepālā braucienā, un tāpēc viņas vietā atvainojos par to, ka viņi nevarēja šodien ieraksties. Sofko kundze atzīst, cik svarīgs ir šis uh, nākotnes nolīgums ar Arabas Savienību un Azerbaidžānu. Tas būs lielisks instruments, lai attīstītu kopīgas intereses uh, jomas, uh, investīcijas, tirzniecības, enerģētika, uh, gāzes koridoru projekts. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai diversificētu mūsu enerģijas piegādes, bet eh, mums būtu jāuzstāj arī, lai demokrātijas, cilvēktiesību un citi principi tiktu ieviesti, kas ir arī minēti ziņojumā. Ir arī atsevišķa sadaļa par cilvēktiesībām, mums vajadzētu vairāk uzstāt, eh, ka ir jāsadarbojas cilvēktiesību jautājumos. Uh, ar Eiropas Savienību. Tas bija Zafko kundzes paziņojums, un tagad uh, Gomešas kundze lūdzu. Yes, there's no point in talking about. Paldies. Un um, nu, kāpēc, lai mēs runātu par uh, cilvēku tiesībām, neaplakojot konkrētas situācijas? kurās, eh, piemēram, Azerbaidžānas valdība eh, nemaz eh, nerespektē šīs cilvēktiesības. Katīna Pīrīmēji pieminēja cilvēktiesību tiesas lēmumu atbrīvot Igoru Mamudovu, ko nepamatoti iemeta cietumā Azerbaidžānas valdība, kura atsakās izpildīt cilvēktiesību tiesas. Uh, spriedumu, mēģināja pat apelēt, pārsūdzēt tiesas uh, spriedumu, tiesa atteicās. Um, mm, skatīt šo apelāciju un uh, rezultātā cilvēks paliek cietumā. Mēs uh, šim situācijām nepieskaramies. Mēs runājam par ekonomisku sadarbību, bet Azerbaidžānas valdība nerespektē cilvēku tiesības, ir korumpēta, kā jau Nikolai kundze norādīja, un ne tikai korupcija. Tur ir um, uh, atrodama uh, arī līdzekļu uh, ļaunprātīga izlietošana mm, ne tikai Azerbaidžana, bet arī uh, misija Maltā. Arī Tur mēs redzējām uh, Alieva, Aivarova un citu augsto amatpersonu līdzekļus, kas uh, tiek uh, izlietoti um, ne tiem mērķiem, kam tie bija paredzēti. Mēs uh, varam protestēt arī pret to, kas notiek ar šo cauruļvadu eh, un to, kā tiek apgūti dabas resursi, tas kaitē klimatam. Cīņai pret klimata pārmaiņām eh, tas nav atbilstoši nosacējumiem, eh, saskaņā kuriem līdzekļi vispār tika piešķirti, ka vajadzētu aplūkot arī vēlēšanu situācijas kontekstu. Mēs šeit parlamentā vienkārši nevaram šādi turpināt runāt par Azerbaidžanu kā partnervalsti, ignorējot to, kas tur īstenībā notiek. Paldies, Gomšas kundze un Štetina kungs. Paldies, dāmas un kungi. Jums būs jālieto tagad austiņas. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Uh, Man interesē pirmkārt cilvēktiesības, kā tās atrunātas eh, šajā ziņojumā, un tad arī par Kalnu Karabahu man būs ko teikt. Paldies eh, referentes kundzei. Jūs diezgan detalizēti aprakstāt situāciju. Dažas lietas var izteikties, varbūt, eh, dažas lietas var izteikt, varbūt kodolīgāk. Mm, var teiksim, atsaukties uz Free Europe Radio un citām um, tīmekļa vietnēm, kas piem, piemēram pieder opozīcijai, kas uh, varbūt ir cietušas šīs valsts vajāšanas dēļ. Runājot par žurnālistu uh, vajāšanu šajā valstī. Uh, Tad arī pastāv uh, tāds sodamārs, ka piecu gadu ieslodzījums par uh, valsts prezidenta aizvainošanu. Nu, tas uh, pilnībā raksturo diktatorisku režīmu. Un nevajadzētu šo faktu noklusēt. Tik tālu par cilvēktiesībām. Par Kalnu Karabahu šķiet man, mans laiks ir izbeidzies. Tad neteikšu neko. Have... Paldies, Štetina kungs. Es redzu, ka Schaka kundze arī vēlas runāt. Paldies, es runāšu īsi. Referenti no manas grupas. Bet mēs uh, vienkārši nevaram neizcelt cilvēktiesības. Uh, Štetina kungu aicina izslēgt mikrofonu. Un paldies. Nu, tagad. Uh, tagad uh, viss lieliski darbojas. Es um, jau teicu, Nikolai kundze jau principā aprakstīja situāciju, bet vienkārši par cilvēktiesībām. Uh, tām jāpievērš vairāk uzmanības, tik daudz, cik varam, tad arī šo ies, politisko ieslodzītu atbrīvošana un atbrīvošanas nosacījumi. Šajā tekstā, protams, uh, jāpievēršas konkrētiem pasākumiem, kritērijiem, Un te var, izman, vai var un vajag izmantot mūsu ietekmi, lai visus politiskos ieslodzītos atbrīvotu, kas uh, nepamatoti tikuši apcietināti. Tad uh, par vēlēšanām. Vēlēšanām jābūt taisnīgām, objektīvām, eh, tādām, kas uh, veicina demokrātiskumu. Uh, Un nevajadzētu aizmirst, ka šī ir valsts, kur uh, pirmā lēdija ir arī viceprezidenta. Paldies, Mariče. Mums te ir arī Deviņa kungs no komisijas, kuram vēlējos dot vārdu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un labdien, godātie parlamenta deputāti. Paldies, ka jā, man ir iespēja izteikties par uh, sarunu kontekstu, par šo bilaterālo kontekstu, ko um, bilaterālo vienošanos, ko plānojam ar Azerbaidžānu, un paldies Nikolai kundzei par ziņojumu projektu. Pat nedaudz par sarunu kontekstu. Ir nu, pienācis laiks uh, modernizēt uh, bilaterālas attiecības ar Azerbaidžānu Nu, mūsu vienošanās, kas ir spēkā, ir jau 22 gadus veca, un uh, daudz kas ir mainījies šo divu gadu desmitu laikā. At, at, attiecības ir pavirzījušās uz priekšu. Austrum partnerības ietvaros, kopš 2009. gada Azerbaidžāna ir Austrum partnerības sastāvdaļa, tad arī uh, vīzu režīma atcelšana un uh, readmisija. Uh, 2000, sākot ar 2014. gadu, un tad Azerbaidžānas eh, iestāžu līdzdalība ES programmas un mobilitātes partnerība. Tas viss ir ļoti svarīgi. Azerbaidžāna ir svarīgs eh, partneris enerģetikas jomā, īpaši gāzes eh, dienvidu koridoram, kas ļauj da dažādot mūsu gāzes apgādes īstenībā šo dienvidu gāzes koridoru identificēja kā prioritāti. Um, Eiropa padomu secinājumos 2015. gadā, tad Azerbaidžāna ir robežas ar Dagestānu un uh, ar Irānu, ziemeļos un dienvidos respektīvi, un tā kā Azerbaidžāna palīdz stabilizēt situāciju reģionā kopš 15. gada, esam redzējuši priekšlikumus no Azerbaidžānas puses uh, strateģiskai partnerībai. Sarunas par to uzsāktas 17. gada sākumā ir skaidrs jauna bilaterālā vienošanās atspoguļos pārskatītās austrumu partnerības uh, principus un uzsvers šo dažādošanas uh, pieeju. Vēlamies, uh, lai Azerbaidžāna piedalītos sektorālās jomās, kā tirzniecība, transports, izglītība, un arī tiesiskums, demokrātiskums un arī plašāks ekonomisks konteksts mums ir svarīgs. Divi notikumi politiski svarīgi, tā 14. novembris samits ar Lieva, prezidenta Lieva līdzdalību un decembra sadarbības padome, ko vadīja Mama Džārovs, finanšu ministrs un Mogherīnī kundze kopīgi. Notika pieci uh, raundi sarunu politisko kontekstu, septiņi raundi sarunu uh, par sektorālo politiku un uh, trīs uh, raundi par tirzniecības uh, ekonomisko um, aspektu. Politiskie raundi bijuši ļoti progresīvi. Mums ir parādījušies uh, klauzulas par uh, cilvēktiesībām, demokrātiskumu, uh, politisko situāciju valsts un tieši cilvēku tiesības. Tur pagaidu vienošanās palikt un arī panākta un arī iekšlieties, iekšlietas tieslietās ir zināms progress. Problēmas saglabājas ar uh, starptautiskās tiesas spriedumu īstenošanu. Runājot par sektorālo daļu, pēdējo Pagājušo piekdienu tikāmies pēdējo reizi un nu, par vidi, izglītību, patārātā aizsardzību, uh, sociālo un rūpniecisko politiku, jauniešiem, turismu, sportu, izglītību uh, panākta vienošanās pēc būtības un esam tuvu uh, kompromisam par kultūras lietām, transportu un enerģētiku. Beidzot, par tirzniecības daļu, kur tikai divi raundi pagaidām notikuši. Inta komitejai tika sniegts debriefings. Eh, mani kolēģi to organizēja janvārī. Pagaidām runājām par uh, preču pārdošanu, par industriāliem standartiem, fitosanitāriem, sanitāriem, higienas standartiem, par strīdu izšķiršanu, uh, izmaksām, preču izmaksām, stabilitāti, administratīvo palīdzību muitas lietām. Um, pēdējais rauns bija diezgan progresīvs, trim sadaļām panākt vienošanos uh, par muitas lietām, um, administratīvo um, sadarbību un uh, transparenci, bet uh, uh līdzdalība PTO Azerbaidžāna izraisa grūtības un, un Azerbaidžānai uh, pagaidām grūti integrēties šajā Eirāzijas tirsniecības maršrutā. Bez pētījuma atbalsta tas tiešām gandrīz neiespējami. Paldies! Paldies Deviņa kungam! Un tagad Nikolai kundze. Noslēdzošs komentārs. Paldies priekšsādātājiem! Un vēl paldies visiem kolēģiem! Es tiešām ceru, ka sadarbība ļaus mums uh, virzīties uz priekšu. Un šī vienošanās uh, var ļoti palīdzēt. Uh, tajā ir norādīts uz kaimiņattiecību politiku. Ļoti labi, ka Azerbaidžāna vēlas šo politiku īstenot. Manās acīs tas nozīmē atvērtāku pieju, uh, arī tiecībā uz Eiropas Savienības vērtībām, principiem. Protams, eh, cilvēktiesības ir un paliek atvērts jautājums, bet nākam mēnesī būšu Bakū ar mūsu delegāciju un tiksimies ar amatpersonām tur uz vietas un eh, ceru, ka drīz tiks atbrīvot politiskie ieslodzītie. Paldies Fotigas kundzei, mm, kas norādīja uz drošības situāciju reģionā. Kā man zināms, Azerbaidžāna kļuvusi par tranzītu valsti cilvēkiem, kas uh, savērvē personas, uh, kuras pēc tam piedalās Sīrijas kara aktivitātēs, uh, gan Asada režīma paspārnē, gan uh, sadarbojas arī ar ISIS. Un tad gaidīšu jūs grozījumu priekšlikumus. Un es ceru, jūsu atbalstu mums izdosies mūsu attiecības uzlabot, jo tas noteikti palīdzēs mums visiem. Īpaši šajos uh, vētrainajos laikos un uh, notikumiem Krievijā svarīgi ir uh, uzlabot sadarbību. Tiešām to padarīt ciešāku un intensīvāku. Paldies, dārgie kolēģi! Pēc divām nedēļām, tātad līdz 4. aprīlim, ir pēdējais uh, brīdis, kad vēl var iesniegt grozējumus līdz 11. no rīta, 4. aprīlī. Un tagad mums vēl divi punkti izskatāmi - 6 un 7. Un uh, uh, mūs interesē šeit. Uh, pamat vienošanās eh, starp Eiropas Savienību un dalībās no vienas puses un Austrāliju, no otras puses atgādināšu, ka 62 grozējumi tika iesniegti līdz uh, eh, 22. februārim, kad bija grozījuma iesniegšanas uh, termiņa beigas. Mūsu referents ir Francisko Milans Mons, kurš uh, ierosina arī tagad piecus kompromisus, kompromisu priekšlikumus, došu viņam vārdu. Paldies! Jā. Nu, te mums ir divi teksti, ko prezentēju jau februārī. Viens teksts ir rekomendācija, par ko grozījuma nebija, un uh, Otrais teksts ir nenormatīvā rezolūcija, par kuru arī bija šie 62 jūs pieminētie grozījumu priekšlikumu 14 bija man pašam. Un tagad eh, runājot par maniem priekšlikumiem, tās bija tādas, tāda, tādas idejas, varbūt vēl negluži nopaļotas, un es eh, tos vēl precizēšu. Runājot par pārējiem grozējumiem, kuru ir nu tagad mazāk par 50, man jāsaka, nu, lielākoties uh, viena grupa tos ir iesniegusi, vairākām citām grupām grozījumi tikpat labi kā nebija. Un tagad es mēģināju šos grozījumus sagrupēt, un man ir pieci kompromisa priekšlikumi. Esmu aprunājies ar, ar priekšlikumu autoriem. Daudz kultūras sabiedrība. Pirmkārt, ar Tanoka kungu par to aprunājos. Tad eh, turpmākā tirsniecības vienošanās. Tad mēģināju ar um, Uh, kas taldo kungu par to runāt. Tad uh, Vāgla kungu un Tanoka kungu uh, bija vēl viens kompromiss, un tad pirm iedzīvotāji par to esmu skatījis, man šeit divus kompromisa priekšlikumus un par klimatu, um, asis un uh, arī Tanoks uh, piedalījās šajās sarunās. Tātad visu to esam izrunājuši. Es vēlos pateikties uh, kolēģiem par atvartu konstruktīvu pieju, runājot par kompromisiem, bet nu, dažus priekšlikumus es gan nevarēju ņemt vērā. Te ir arī vairāki bloki, kuriem vēlos pievērsties. Uh, vairāki priekšlikumi uh, ietver arī manus formulējumus, lai jūs tās nepārsteigtu. Citi priekšlikumi man likās pāvirši vai lieki. Man likās arī, ka šie priekšlikumi traucētu teksta līdzsvaru, ja es tos būtu integrējis Un runa bija arī par Austrālijas valdības īstenoto politiku, kas nebija gluži vietā. Tad vairāk taču runa ir par attiecībām starp ES un Austrāliju, nevis par Austrālijas iekšējo politiku. Un tad bija arī komentāri, kuriem nu, nevarēja vienkārši piekrist. Citi grozējumi bija svītrošanas priekšlikumi, kas vienkārši bija pretrunā ar manām idejām. Piemēram, Austrālijas politika tika pielīdzināta Eiropas politikai attiecībā uz sankcijām pret Krieviju. Tas man likās eh, nepieņēmami. Ja mēs to integrētu nu tad tiešām kaitātu teksta līdzsvaram. Bija arī daži grozījumi par migrāciju, kas bija vienkārši pārāk sīki, detalizēti. Un arī vienkārši nebija vietā šajā teksta projektā. Tāpēc man tie bija jānoraida. Man svarīgi bija, vissvarīgākais man tiešām bija šis teksta līdzsvars 8. martam. Um, Santiago de Čīlē tika parakstīta vienošanās par uh, uh klusā okeāna partnerību. Un pat ja ASV vairs nevēlas tur piedalīties, uh, Četras valstis joprojām uh, to atbalsta. Un viens priekšlikums tieši runāja par šo partnerību. Principā man tas bija prātam, bet uh, tas bija pārāk garš. Tāpēc es tam nevarēju piekrist. Lūk, īsumā par to, un, uh, ja ir jautājumi, tad atbildēšu labprāt. Nu, paldies, Francisko. Un tagad došu vārdu ānu referentiem S&D Asīs kungs. Runātāju vienkārši nedzird, pat ja mikrofons viņam ieslēgts. The micro is on. Take another one. Can you take another micro? Yes. Então, como já tive aqui oportunidade. Paldies. lieta man jāatgādina par ziņojuma uh, mērķi un mūsu pozīciju. Tie ir zināma liela uh, konverģence, tie ir vērojama liela konverģence un esam aprunājušies ar referentu par to un uh, paldies uh, viņām par atvērtību. Tas pie, prasīja vairāk darba no viņiem, bet rezultāts ir tiešām ļoti apmierinošs. Tad tagad iestrādāti politiski, ekonomiski, tirzniecības uh, aspekti, kas uh, mūs saista ar Austrāliju. Daudzējādi to varam atbalstīt, ņemot vērā pēdējo gadu notikumus, kas tikai apstiprina referenta pieju ziņojumā. Uh, vajadzētu koncentrēties uz to, kas uh, uh, var vēl vairāk tuvināt mm, vienotram mūsu reģionus. Nu, mums ir uh, vairāk jautājumu, piemēram, par pirmiedzīvotājiem. Uh, šis jautājums ir sārežģīts mm, īpaši Austrālijā, bet tagadējā valdība konstruktīvi risina šo jautājumu, bet tomēr eh, vajadzētu vairāk izgaismot šo aspektu un eh, izcelt piedāvātos risinājumus. Mēs kopumā piekrītam referenta loģikai šeit un eh, ziņojuma vispārējai loģikai. Tā kā tiešām šī konverģence starp mūsu pozīciju un referenta pozīciju man vēlreiz jāizcer. Labi, paldies Siskungam un tagad um, Čārls Tanoks. Paldies priekšsēdātājiem. Es runāšu īsi un telegrāfiski. Vispirms um, apsveikšu Francisko Milānu Mono, kas uh, ir uh, tiešām. Uh, mans labs draugs, un šis projekts um, arī ļoti patīk gan man, gan visiem manai grupai. Um, arī kompromisi ir ļoti interesanti, mani priekšlikumi iestrādāti tekstā lielākoties. Tagad uh, CTPTP. Uh, uh, tagad ir arī pieminēta šī klusā okeāna valstu partnerība pat, jā. Uh, Trumps ASV atsauca no eh, šīs partnerības. Ļoti labi, ka tā šeit tomēr tiek pieminēta, un mēs balsosim par. Paldies Čārlzam Tānokam, un eh, vai ir citi kolēģi, kas vēlētos izteikties? Sala Franka kungs. Eh, paldies, prieksēdētāja kungs. Es ļoti uzmanīgi izlasīju šo Milena Muna ziņojumu. Un eh, piekrītu viņa viedoklim, ka šis ziņojums un šis līgums stiprinās Eiropas Savienības un Austrālijas attiecības, īpaši cīņā pret terorismu un citiem starptautiskajiem izaicinājumiem, tajā skaitā arī cīņā pret klimata izmaiņām. Uh, jauna klimata izmaiņa sakarībā, kā īstenot Parīzes līgumu. Un eh, mēs jau zinām, ka Austrālija mums līdzīgā garā ir gatava cīnīties ar starptautiskiem izaicinājumiem. Kā jau Milan Monkungs teica, Austrālija eh, ir gatava sadarboties ar Eiropas Savienību dažādu krīzes situāciju risināšanā. Uh, Esmu pārliecināts, ka mūsu politiskais dialogs arī taps stiprināts, un esmu pārliecināts, ka tas ir sava veida pirmais ziņojums, pirmais līgums tirzniecības līguma tālākai noslēgšanai, turpmākai noslēgšanai. Jā, un eh, tomēr, kā jebkurā tirzniecības nolīgumā, ir vairāki delikāti, varbūt pat nepatīkami jautājumi abām pusēm. Uh, Un eh, šeit varbūt būtu vietā izteikt eh, komentāru par datumiem. Tātad, kā šis nolīgums ietekmēs Brexitu? Kurš būs pirmais Brexits vai šis līgums? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, īpaši ņemot vērā tās īpašās attiecības, kādas apvienotajai karalistē ir ar Austrāliju. Tāpēc eh, būtu ļoti svarīgi, ja mums būtu papildus informācija par to. Bet es eh, veicu Milanu Monkungu ļoti labi paveikts darbs un sagatavot ziņojums. Paldies! Prieksēdētājs. Tā tad, tā kā neviens eh, vairāk nav pieteicies. Ak, nē, vēl viens jautājums. Čārlzam, jā, Salfrankas kungam es ehm, pieminēju jau to savā pirmajā apsvērumā. Jā, protams, patreizējā brīža lielākais eh, paradoks, ka ir tāds, ka <clears throat> kā Brexit eh, ietekmēs apvienotās eh, Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu, Austrāliju un citiem. Un kad Bišofkungs ieradās Eiropā, un apgalvoja, ka Lielbritānijai ir jāieņem tai būtiskā vieta dažādos tirdzniecības nolīgumos un ka tā vēlas aktīvi piedalīties arī Eiropas Savienības 27 dalību valstu iekšējā tirgū. Līdz ar to tas, ka apvienotā karaliste, es to saucu par uh, Eh, imperiālās Anglijas ideju par eh, tautas savienības eh, tirgu kā tādu milzīgu visaptvarošu tīklu. Nu, protams, šādi apsolījumi parādījās pirms referenduma, un bija tāda, kur apgalvoja, ka nākamajā dienā pēc Brexita uh, tiks noslēgti simtiem tirzniecības līgumu ar kārīgām valstīm, kuras to vien gaida, lai noslēgtu šādus līgumus. Bet eh, nākamnedēļ, cik man zināms, notiks eh, valsts savienības valdību vadītāju tikšanās, un kur izskatīs šo jautājumu. Un šobrīd ir skaidrs, ka pirms Brexita ērā aizvietot patreizējos līgumus uh, Eh, un noslēgt tātad starp eh, valsts sadraudzības un apvienoto karalistu tirzniecības līgums nav nekādas intereses. Un eh, Kanāda, Austrālija šobrīd ir noslēgus līgumus un vai arī tos noslēgs ar Eiropas Savienību. Bet iedomāsimies Spānijā. Spānija izvēlas izstāties no Eiropas Savienības tikai un vienīgi balstoties uz spekulācijām, ka visa Dienvidu Amerikas kontinents pēc tam kārīgi noslēgs tirzniecības līgums ar Spāniju. Nu, tas ir kaut kā līdzīgi. Way, frankly, said... Redzēsim, eh, kā tas būs. Čārls Prieksēdētājs mēģina pārtraukt godāto deputātu. Paldies, saka prieksēdētājs. Es eh, tikai vēlējos dot vārdu Milenam Monam, lūdzu. Eh, brevemente, en primer lugar, muchas gracias y gracias. Pavisam īsi. Paldies, eh, paldies visiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Pateicos arī Asīs kungam un paldies par visiem viņa iedibinātajiem kontaktiem, paldies visiem par eh, uzslavas vārdiem, par eh, pamatiedzīvotāju tiesībām. Jā, protams, eh, mēs saprotam, ka ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam tādam valodas lietojumam, un kopš 8. gada mēs mēģinam tā kā sadarboties ar Austrālijas valdību, lai nodrošinātu pamatiedzīvotāju tiesību īstenošanu. Paldies visiem! Paldies arī Čārlzam Tanokam, manam tuvam draugam. Esam ar Čārlzu strādājuši kopš 2004. gada šajā parlamentā, un mūsu sadarbība un draudzība ir tiešām cieša. Un Čārlza Tanoka grozījumi ir iekļaut arī manos. Proporcionalitāte esmu saglabājis bet, eh, kā jau teicu, vispirms vēlētos pateikties visiem, kur ir devuši savu ieguldījumu. Tajā skaitā vēlētos īpaši pateikties arī Sala Frankas kungam. Es eh, vēlējos pateikt, ka mēs nākam ne tikai no vienas valsts un tās pašas politiskās saimes, jā, arī tas mūs tuvien. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā darbā, paldies par izpratni, par Brexitu. Man ir radies iespējas, ka pēdējo gadu laikā saiknes starp Eiropas Savienību un Austrāliju ir tā kā ar pievienoto vērtību nekā tikai tā, ko Eiropas Savienība ar apvienoto karalisti tajā varētu panākt un esmu pārliecināts, ka brīvās tirzniecības nolīgums, darbs pie kura sāksies tuvākajos mēnešos, arī ieturēs šo labo sadarbību. Es eh, esmu pārliecināts, ka saiknes starp Eiropas Savienību un Austrāliju kļūst ar vien ciešākas. Jā, mums pietrūks apvienotās karalistes, Neviens tā pa lielam šķiet šo Brexitu nevēlējās, mums pietrūks Britu, un tomēr attiecības starp Briselu un Kanberu turpināsies, un mēs esam gatavi stiprināt un padziļināt šīs attiecības gan ar tirsniecības nolīgumu, gan arī ar iepriekšējos gados iedibinātu attiecību stiprināšanu. Mūsu attiecības kļūs ar vienai dziļākas un stiprākas. Un, protams, sāpe Britiem izstājoties būs dziļa abās pusēs, un tomēr mēs to pārdzīvosim. Rīt mēs balsosim par šo ziņojumu. Esmu pārliecināta, ka tas ir pietiekami līdzsvarots un tas atspoguļo kā patreizējo, tā arī nākotnes situāciju starp mūsu abiem kontinentiem. Paldies Milan Monakungam, saka priekšsēdētājs. Kamēr jūs runājāt, ka Staldo kungs arī vēlējās izteikties, es saprotu, ka ir ļoti grūti runāt pēc referenta, bet jūs esat priekšsēdētāja vietnieks un man jums ir jādod vārds. Nē, nu patiesībā nav nozīmes, vai es runāju pirms vai pēc, jo es esmu ēnu referents un es domāju, ka jūs dosiet visiem ēnu referentiem, bet nu labi. Tas tāpat neko nemaina. Es piekrītu referentu teiktajām, un es negrasos šeit tagad eh, sajaukt gaisu šajā komitejā, nē. Tā tad, kas tālākungs, jūs ieradāties, saka prieksēdētājs, debašu gaitā. Protams, es zinu, ka jūs esat ēnu referents, bet ja jūs brīdī, kad es dodu vārdu ēnu referentiem, neesat šeit, kā tad es jums varu dot vārdu? Uh, kas Taldo kungs es ierados, kad Salafrankas kungs eh, runāja, bet, nu, es negrasos šeit tagad um, izvērst diskusijas. Es tā tad ierados laikā, kad tika izskatīts šis uh, punkts. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Nē. Afet eh, balsojums ir paredzēts rīt no rīta. 20. martā tātad. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir nekāds. Šodien esam darbu beiguši. Jauka vakara visiem un paldies visiem, kuri piedalījās līdz pēdējiem saules apspīdētajiem mirklim.